starp kopienām. Un cerams, ka valsts eh, virzīsies straujāk uz pilnvērtīgu demokrātijas ceļu. Paldies Levandovskungam un seši rezolūcija priekšlikumi tika iesniegt, ar to arī debats beidzam. Un balsošana notiks tulīt pēc debatēm. Kā es saprotu, saprotu, Munis Tev Kizas kundze vēlas par reglamentu izteikties, lūdzu. Gracias, presidente. Se refiere a la resolución. Jā, paldies, priekšsarētāji. Es vēlos izteikties par eh, rezolūciju par tiesiskumu Krievijā. 18. punkts īstenot padomes eh, nos, eh, noteikumus vēlams nomainīt implement ar adopt, tātad nevis īstenot, bet pieņemt. Es ceru, ka tas nesagādā nekādas problēmas. Ja, aber wir haben keinen Paragraphen 18, oder? Nee, aber Lūk, Frau Kollegin Ojuland. Zilās kartītes jautājums no Jolandes kundzes. Es nesapratu, varbūt tulkošanā tas bija. Es klausījos Igaunijas kabīnes sniegumu un nesapratu īsti kolēģis sacīto, vai jūs varētu lūdzu vēlreiz atkārtot to. Ojulāns kundze, ja es pareizi saprotu, saka priekšsarētājs, Munis Ortiz kundze, 18. punktā eh, veikt labojumu. Vēlas adopta, tad šeit ir teksts par to, ka e, padomu tiek aicināta īstenot. Tad īstenot e, noma, e, nomainīt ar vārdu adopt, pieņemt. Tātad, jum, vai jums pietiek ar formulējumu īstenot, ja jūs vēlaties tiešām citu? Uh. La, si esa es la versión alemana, sería correcto. En inglés. Nu, ja vācu versijā tā ir, tad vācu, vācu versija tad ir pareizi, bet uh, angliskajā versijā tad vajadzētu Tad ir atšķirības starp implement un adopt, tad īstenot un pieņemt. Priekšsarētājs, angļu versijā ir runa par padomu secinājumiem, kuri ir jāpieņem. Nav runa par īstenošanu. Vai kāds iebilst par šo ierosinājumu? Neredzu iebildumus. Tad mēs par šādu punktu varam arī 18. Nu, tad sākam ar 8. punktu. Kas par pret? Atturas pieņemts. 11. punkts, oriģinālais teksts, trīs daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Trešā daļa par. Par otro daļu jau mēs nobalsojam. Bija pirmā daļa, otrā daļa, tagad trešā daļa. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 18 punkts Monis de Ortiz kundzes eh, labotajā versijā. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Apsvērums J par pret atturas pieņemts. Rezolūcija ar grozījumiem, kurš par pret atturas pieņemts vienbalsīgi pieņemts. Nākamais ir par sešiem rezolūcijas priekšlikumiem Azerbaidžāna, Ilgarba Mado lieta, sešu politisko grupu rezolūcija priekšlikumu. Pirmais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Balsojam par rezolūciju kopumā ar grozījumiem, kurš par pret atturas atturas ar vienu balsi pret pieņemts. Nākamais ir par sešam eh, priekšlikumiem rezolūcijai par rohingu tautības musulmaņu situāciju. Sešpadsmitais punkts, oriģināls teksts, kurš par pret atturas pieņemts. 16. apsvērumu punkts, pirmais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts, balsojam par rezolūciju kopumā, ar grozījumiem, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Kartiņu izņemiet tikai pēc tam, kad esat nobalsojuši. Visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Ar vienu balsi atturoties, vienbalsīgi pieņemts. Godātie kolēģi, šīs sanāksmes protokols būs pieejams apstiprināšanai nākamā sanāksmes sākumā. Ja iebildumu nav, tad uh, eh, apstiprinuši pieņemtās rezolūcijas un tad nodod minētājiem personām un iestādēm, iebildums neredzu. Ar to arī pārtraucam parlamenta sesiju.